Esmu ļoti priecīga, ka jums izdevās panākt kompromisu. Mātes, kas ir bērna kopšanas atvaļinājumā, viņām ir jābūt iespējai uh, veikt um, darboties elastīgā darba vidē, lai viņas spētu atrast pareizo līdzsvaru starp privāto un profesionālo dzīvi, kas ir arī viens no stūrakmeņiem šajā direktīvā. Es zinu, ka arī komisāri pie tā daudz strādāja. Elastīgas darba stundas ir elements, uz ko paļaujas ļoti daudzi ekonomikas sektori. Mums ir jānodrošina lielākas, lielāka drošība darba ņēmējiem, bet mēs nedrīkstam upurēt elastīgumu iespējas. Paldies! Nākamais Dēķena kungs. Paldies! Es atzinīgi vērtēju panāktos uzlabojumus. Mēs ņemam vērā 200 miljonu darba ņēmēju uh, Uh, intereses. Bet ir ļoti žēl redzēt, ka Vācija, kā ekonomiski vadoša valsts, uh, ka tajā ir uh, tik zemā minimālā alga, ir jānodrošina atbilstošas tiesības darba ņēmējiem. Darba līgumam ir jābūt pieejamam vēlākais kā pēc vienas nedēļas. Un, ja tas tā netiek darīts, tad ir jābūt arī labam pamatojumam. Mēs kā Vācija ceram, ka diskusijas turpināsies par šo jautājumu. Es domāju, ka ar šo priekšlikumu mums ir izdevies panākt būtiskus uzlabojumus, un manuprāt, ir absurdi, ka cilvēki, kas strādā mazākā 32 stundas mēnesī, ka viņi tiek izslēgti no darbības jomas. Es domāju, tas ir Eiropas Savienības pienākums darīt ko vairāk Eiropas darba ņēmēju labā. Uh, Paldies, Dētjana kungs, ļoti ātra uzstāšanās. Tagad vārds Fjellera kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir tāda sirreāla sajūta šeit būt ne tikai tādēļ, ka šī ir mana pēdējā plenāra sesija, pēdējā sanāksme šeit, bet eh, tādēļ, ka uh, Zviedrijas sociāldemokrāti norāda uz to, ka Eiropas Savienība neko eh, nodarbinātības jomā nedara. Uh, Eh, Stefans Lavīns, premjerministrs, ir norādījis, ka tas ir tikai mīts, bet iepazīstoties ar priekšlikumu ar šo dokumentu, redzam, ka tas ir viens no komisijas vissvarīgākajiem likumdošanas priekšlikumiem, kas izriet no 2017. gada Gēteborgas samita. Bet tā, eh, mēs turpinam saņemt vēstījumu, ka nekas netiek darīts. Uh, Eh, dažkārt Zviedrijas sociāldemokrātiem izskan tāds modinātājs zvans. Eh, pagājušā novembrī sociāldemokrāts Zviedrijā norādīja, ka šis ir bīstams priekšlikums, ka tas negatīvi ietekmēs eh, Zviedrijas darba ņēmējas situāciju, bet tajā pašā laikā viņi nobalso par to. Varbūt tas ir iemesls, kādēļ uh, viņi nepiedalās šodien šajā balsojumā, jo šķiet, ka viņi dzīvo paralēlā realitātēm. Uh, Paldies, un tagad varam pievērsties brīvā mikrofona procedūrai. Paldies priekšsēdētāji. Mēs dzīvojām strauju pārmaiņu laikā, kad redzam, ka parādās jauni uzņēmumi ar jaunām nodarbinātības formām, un tādēļ ir ļoti svarīga elastība darba tirgu, un tas ir svarīgi gan darba devējam, gan, devējam, gan darba ņēmējam. Mūsu pienākums ir nodrošināt, lai neatkarīgi no nodarbinātības forma un, formas un veida darba ņēmējiem tiktu garantēta vismaz minimālā aizsardzība. Smagās sarunās ar padomu mums izdevās sagatavot direktīvu, kas no vienas puses aizsargā darba ņēmēju, tajā pat laikā neuzliek pārāk priekšsēdētāju pārtraucinātājiem lūdzu runāt nedaudz lēnāk. Un, un, Turpinu. No otras puses neuzliek pārāk uh, lielus uh, slogus darba eh, devējiem, lai nodrošinātu konkurētspēju. Uh, vēlos uh, norādīt uz uh, kopīgiem uh, nosacījumiem un prasībām, kas attiecas uz uh, informācijas sniegšanu darba uh, ņēmējām uh, rakstveidā, kā arī uh, nosakot maksimālo pārbaudas laiku uz sešiem mēnešiem mēnešiem. Tas ir ļoti apsveicami. Paldies! Merci, Madame Catherine Darling, s'il vous plaît. Katrin Dārling tālāk. Paldies priekšsādātājiem. 2016. gadā Lūgumrakstu komiteja uzklausīja McDonald's darbiniekus visā Eiropā par to, cik viņiem ir nestabili darba līgumi, uh, ko izraisa tieši atkal McDonald's Happy Meal laimīgās pusdienas piedāvājums. Un mēs redzam, ka tagad spēja vismaz organizēties arotbiedrībās šie darbinieki, lai pateiktu, pietiek, pietiek. Mēs sagaidām cilvēku cienīgu atalgojumu par savu darbu un cilvēku cienīgus darba apstākļus. Tādēļ arī šeit piedāvātie direktīvas eh, priekšlikumi nav varbūt gana tālējoši un nav tik radikāli, es to būtu vēlējusies un neiekļauj arī šeit šīs nulles stundas līgumu, bet skaidri pasaka, ka viss šīs normas, kuras mēs tomēr iekļaujam šeit, ir attiecams pilnīgi visiem. Vienalga, cik stundas darba stundas jūs strādājat. Tātad šie noteikumi tomēr piedāvā jauns noteikums arī nestabiliem darbiniekiem, jaunu stabilitāti un vismaz minimālās tiesības, un pacentīsimies, lai mēs nodrošinātu vēl labākas tiesības. Uh, jo īstenībā šīs nestabilitāte darba vietā arī rada ekonomisko nestabilitāti. Un mēs to nevaram vēl veicināt. Nākamā runātāja. Paldies priekšsādātāji. Eiropas Savienībām pārstāv kopējo telpu, kurā darba apstākļi ir vislabākie globāli ja mēs skatāmies, kāds ir realitātē. Nu, nav pieejams, ka mēs tādu apšaubītu 4. industriālo revolūciju. Tiek parādīts jaunais termins - elastīga mm, nodarbinātība. Apzinoties digitalizāciju un jaunos izaicinājumus, mums tomēr jāspēj nodrošināt arī tādus saprātīgus darba apstākļus, lai tiešām visi varētu izbaudīt šos darba apstākļus, kas eh, ir raksturīgi dinamiskai darba vidē. Vienlaiks ir jāpanāk tomēr arī līdzsvars starp darba ņēmēju un darba devēju interesēm. Paldies, priekšsēdētāji! Apzinoties, kas notiek un kāds ir šīs situācija Eiropā. Nu, kā mēs vispār varam runāt par darba ņēmēju tiesību aizsargāšanu, ja mēs šeit neiekļaujam miljoniem darba ņēmēju. Ja mēs nobalsosim par šo priekšlikumu, mēs viņus atstāsim ārpus aizsardzības. Sanāk, ka mēs faktiski gan de facto atzīstam nestabilo nodarbinātību, jo nu, šīs priekšlikums nekādā veidā neaizsargā. Tas tikai pretēji rada vēl lielāku nenoteiktību un elastību. Kāpēc mēs nevaram nodrošināt visiem darbņēmējiem vajadzīgo informāciju par darba nodarbinātības apstākļiem un lai viņi uzreiz zinātu precīzi, cik viņi saņems jau pirmajā darbdienā, lai būtu šī skaidrība. Un arī šie vilks pašnodarbinātie, kas reāli gan strādā regulārā darbā. Un eh, padomu, man liekas, nav sadzirdējis, ko vēlas panākt celtinās vēstis. Un eh, tie visi, kas iestājas par savām tiesībām visā Eiropā. Mums ir pienākums viņus sadzirdēt. Um, vai jūs vēlējāties arī mm, pieteikties uh, brīvā mikrofonā? Lūdzu, uz aicinājumu. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Darba nosacījumi, darba apstākļi ir ļoti nozīmīgs jautājums, jo galu galā tas veido arī mūsu dzīvi. Kā ēnu referents juridisko lietu komitejā, es tieši strādāju pie šīs direktīvas. Uh, un arī daudz tikos ar arotbiedrībām, darbdevēju pārstāvjiem. Un vispār neticams lietas es uzzināju. Reāli ir tāda situācija, ka darbinieki sāk strādāt pat bez līguma, un viņi pat nezinīs, cik viņi saņems par savu darbu. Vai arī, piemēram, darbinieki, kuriem ir obligāti pieprasīta prakse, kur viņiem pašiem jāmaksā savā nozarē nu, tādā ziņā vajadzētu tomēr panākt skaidrību un pateikt nē šādai praksē. Un jāpanāk risinājums, kas tomēr atbalsta darba ņēmējus un reiz arī gan arī ievēro darba devēju intereses. Mums ir jāspēj vadīties pēc konkurences. Thank you very much. The lead Paldies! Svina ieguvēji jau 19. gadsimtā, kad viņi devās savos šahtās, viņiem vispār nebija nekādas darbdrošības, tāpēc Liverpūles ostas darbiniekiem. Un kā tagad nāks, ka 21. gadsimtā, kur mēs tiešām spējam aizsūtīt cilvēku uz mēnesi un nosūtīt zondas uz Marsu, bet ar vienu nespējam nodrošināt darba drošību? Kas ir šie 0 stundas darba līgumi apvienotā karalistē? un šī sauktā giga ekonomikas attīstība mainīgajā pasaulē, eh, redzot 4. industriālo revolūciju darbībā, mums tomēr ir jāspēj piedāvāt tādu likumi, kas aizsargā darba ņēmējus jaunajās darba attiecībās. Apvienotā karaliste, kas mēģina izstāties no Eiropas Savienības, un arī ar iespējamo pavērsienu, ka konservatīvie grauz darba ņēmēja tiesības, uh, Mums tomēr jāspēj nodrošināt šādas skaidras uh, normas, kas aizsargā darbņēmējus un nodrošinot arī koplīgumu aizsardzību 21. gadsimtā gan apvienotā karalistē, gan 27 citām dalībvalstīm, gan arotbiedrībām, gan darbņēmējiem. Paldies, tālāk, Marijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, atkal viens un tas pats. Ko mēs dzirdam, ko mēs redzam? Katru reizi atkal Eiropas Savienība runā un piedāvā vienu un to pašu. Darba apstākļi, lielāka elastība, mēģinājums atrisināt um, nestabilās darba vietas, piedāvājot pastāvīgāk nodarbinātības formas, cerot, ka tādā veidā arī radīsim jaunas darba vietas. Nu, šīs jaunās darba vietas, tas ir tiešām iztrūkstošs rādītājs un arī direktīvā ir milzīgi šobrīd trūkumi. Mēs šobrīd jau pieredzam milzīgu eksploatāciju. Piemēram, kaut izglītībā šie aizvietojušie skolotāji pamatskolās un vidusskolās ir tūkstošiem skolotāju, kas strādā kā aizvietotāji, un reāli viņi kļūst par ķīlniekiem. Viņu darba līgums nebalstās uz uh, 91. gada direktīvu, Viņi būtu pelnījuši pastāvīgu nolīgumus, un tas ir atsevišķi jāatrunā un jāatrisina. Gonzales Peņas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Jā, šāds jauns nodarbinātības formas, kas balstīts tikai uz pieprasījumu, sekot milzīgai elastībai un pieprasa tulītēju atsaucību no darbņēmējiem, nu, tas nevar tā turpināties. Tas ir nenormāls. Lētais darba spēks un sistēma, kas viņus reāli izmanto. Mūsu galvenais uzdevums vienmēr bijis nodrošināt um, prognozējamību darba tirgu, bet tā kā šajā direktīvas priekšlikumā nav iekļaut nulles līgumi, nu, tad tas neko neatrisina. Mēs redzam, ka arī pat pēcdienesti, glābšanas dienesti, jūrnieki nevarēs izmantot šīs minimālās prasības. Vai arī tiek strādā mājasemniecībās. Ir ļoti daudz cilvēku, kas nekādā ziņā nebaudīs noteikto minimālo aizsardzību. Tātad, ko es vēlējos pateikt? Tātad arī mājasemniecībā nodarbinātie, kuri nebauda šīs direktīvas normas aizsardzību, Un vispār tas nav saprotama situācija. Mēs sakām, vēlamies uzlabot darba apstākļus. Nu, tad mēs nevaram vienkārši pieļaut šādu neiekļaušanu. Paldies! Tātad, komisārē, vārds jums atbildēt. Paldies, priekšsēdētāji! cienītās deputātes, godātie deputāti, jau pateicos referentam, vēlos pateikties arī ēnu referentiem un Rumāņu prezidentūrai par konstruktīvu un veiksmīgu sarunu virzīšanu. Godāti deputāti, ar šo direktīvas priekšlikumu par programmējumu un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā mēs tiešām koncentrējamies uz aktualitātēm un patiesām vajadzībām darba tirgū. Jā, nu, elastība ir ne, <clears throat> nenoliedzams rādītājs, tāpat kā arī digitalizācija. Mēs nevaram to aizliegt, bet mums ir jāpalīdz un jāsniedz atbalsts darba ņēmējiem pret dažādu veidu kādām nesamērīgām mm, variantiem, kas viņiem ļa, liedz plānot savu dzīvi. Tādēļ te ir jārisina tālāk šīs sarunas arī starp dalībvalstīm, starp darbaņēmējiem, darbdevējiem, lai nodrošinātu, ka šīs e, pamatprasības tiek ievērotas un tās attīstību tālāk. Mums tas ir tikai viens no instrumentiem, bet būtisks instruments, lai nodrošinātu arī solidaritāti un pamatiesību ievērošanu. Priekšsādātāji, nu, mums ir ļoti svarīgi spērt konkrētus soļus, lai Eiropas sociālais pīlārs realitātē darbotos. Un šis ir viens no pirmajiem soļiem. Un tādēļ vēlos nobeigumā norādīt, ka paralēli šai direktīvā, arī, piemēram, norīkoto darbinieku direktīva, arī nodrošinājums eh, iekļauties sociālā apdrošināšanā, eh, Eiropas prasmju aģenda, Eiropas ekonomikas pusgads un arī profesionālās dzīves un privātās dzīves līdzsvaru direktīva. Lūk, visos šajos jautājumos mēs komisijā esam to virzījuši kopā ar jums, parlamentu un padomu. Mēs arī varam tā pateikt, ko esam izdarījuši. Kā mēs, mēs esam būvējuši sociālo Eiropu, ieliekot atkal Eiropas projekta centrā. Paldies, un tagad vārds referentam galvādēm. Oh, de nuevo, muchas gracias. Paldies, priekšsādātāji. Es pilnībā respektēju uh, visus paustos viedokļus, arī tos, kur izteicās uh, kritiski par sasniegto, bet es gribētu teikt sekojošo, ka arī es biju sarūktināts par to, ka mēs nevarējām iet tālāk, ka mēs nevarējām panākt vairāk, bet mans uzdevums bija atrast uh, zelta vidusceļu šajā situācijā. Tajā pat laikā uzskatu, ka trīs lietas uh, ir uh, tiešām sar sarūktinošas. Pirmkārt, Tātad šis tvērums, šis tvērums nav pietiekams, ieskaitot attiecināšanu uz ļoti īsu laiku nodarbinātām personām, bet tajā pat laikā uzskatu, ka gadījumā uh, Ja mēs redzēsim, ka parādīsies arvien vairāk šie 11 stundu darba līgumi, tad noteikti um, ir jāiejaucas. Vēl viena lieta, par ko esmu sarūktināts, ir šie izņēmumi. Es uh, tiem nepiekrītu, bet saprotu arī loģiku. Piemēram, jūrā strādājošie. Bet, kā es teicu, mums nebūtu izdevies uh, atrast zelta vidusceļu, ja mēs nebūtu ņēmuši vērā dažādus apsvērumus. Tālāk šis nulles stundu uh, nodarbinātības līgums. Šī situācija bija ļoti problemātiska, uh, bet esam panākuši, ka šie nulles uh, stundu darba līgumi nevar tikt atjaunoti. Bet man uzdeva jautājumu, un arī es vaicāju, uh, Vai tad nav tā, ka tomēr tas, ko esam sasnieguši, varbūt nav perfekts, bet tomēr tas ir solis uz priekšu un tas ir labāk nekā nekas? Protams, es respektēju jūsu pausto vēlmi sasniegt vairāk, mm, jūsu vēlmi iet tālāk. Tieši tādēļ arī teksts tika kritizēts, bet eh, katrā eh, ziņā es domāju, ka eh, tomēr tas, ko esam sasnieguši, ir labāk nekā nekas. Paldies! Paldies visiem! Debates slēdzām un balsosim šodien pēcpusdienā. Tālāk. Pārējām pie nākamā ziņojuma Eiropas darba iestāde Lenārkungs ir eh, ziņojuma autors, dodu vārdu referentam, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Eiropas Savienības vienotājs tirgus balstās uz cilvēku pakalpojumu, uh, uh, preču un kapitāla brīvu pārvietošanos, kas rada uh, lielāku labklājību kopumā. Eiropa ir daudz kas vairāk nekā tikai tirgus un tirdzniecība. Mums ir jāraugās, lai Eiropas tirgus būtu patiess kur darba ņēmēji netiek eksploatēti, kur um, nav iespējams sociālais dempings vai pseido pašnodarbinātība. Un mums ir skaidri jāpārāk regulē tas, kā darba ņēmēji var aktīvi darboties arī pārrobežu apstākļos. Tam ir jābūt reāli brīvam, vienotam tirgum. Un Lai to panākt, ir vajadzīgas divas lietas. Pirmkārt, ir nepieciešams striktākas Eiropas Savienības normas un uh, jāuzrauga to piemērošanu. Ja runājam par normām, tad pēdējos gados esam smagi pie mm, tām strādājuši un mēs esam īstenojuši ideju par vienādu samaksu par vienu un to pašu darbu. Tāpat uh, um, īpaša atlīdzība cilvēkiem, kas strādā ar bīstamām vielām. Un tajā pat laikā gribu teikt, ka normas ir uh, labas tikai tad, ja tās tiek efektīvi īstenotas un piemērotas. Vairāk nekā 17 miljonus eiropiešu strādā citā valstī nekā tā, no kuras viņi nāk. Pēdējos gados šis skaitlis ir divkāršojies, un mēs varam sagaidīt, ka turpmākajā, tuvākajā nākotnē tas vēl vairāk palielināsies. Tajā pat laikā. Uh, e, Eh, normas par dubulto neaplikšanu ar nodokļiem netiek pietiekami efektīvi piemērotas, un Eiropas darba iestādes izveidošana eh, pieļauj un paredz striktāku pārobežu kontroli attiecībā uz nodarbinātības nosacījumu piemērošanu un nodokļu režīmu piemērošanu. Eiropas darba iestāde ir kaut kas taustāms, un tas varēs eh, mums eh, nodrošināt labāku normu piemērošanu un eh, nodrošināt to, ka uzņēmumi ievēro noteiktās saistības. Tas, ka varēs īstenot pārobežu inspekcijas, būs arī strīdus atrisināšanas struktūras, um, bet jāsaka, ka, protams, daudz vēl būs jādara un es paredzu, ka šai jaunai iestādē būs daudz darāmā. Šai iestādē ir vajadzīgi instrumenti, lai cilvēki varētu saglabāt savu paļāvību uz vienoto tirgu un ir vajadzīgi instrumenti, lai tā varētu efektīvi darboties un vēlos pateikties eh, arī komisārei Taisens kundzei, bez kuras iniciatīvas un atbalsta mēs šodien nebūtu šeit. Paldies arī Rumānijas prezidentūrai. Mums bija ļoti saspringts sarunu grafiks ar Rumānijas prezidentūru, bet pateicoties tam mums šodien uz galda ir rezultāts un vēlos pateikties arī saviem kolēģiem no citām politiskajām grupām. Sarunu procesa laikā es eh, redzēju viņus biežāk nekā savu sievu. Nu, katrā eh, ziņā pateicoties tām, kā es teicu, mums ir rezultāts un paldies arī par uh, šo produktīvo sadarbību un paldies arī visiem darbiniekiem, kuri mums palīdzēja, jo bez viņiem mēs nebūtu varējuši panākt to, ko panācām. Taisens kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Man arī ir liels prieks, ka esmu šeit eh, pirms tiek balsots par regulu, ar ko tiek izveidota Eiropas darba iestāde. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka šī regula būs eh, pēdējais eh, mozaīkas elements šīs komisijas veiktajā darbā pie sociālā pīlāra. Un šis rezultāts, ko izdevās panākt, ir e, bijis iespējams pateicoties konstruktīvai sadarbībai starp abiem līdzlikumdevējiem, kā arī e, veiksmīgai padomas prezidentūrai un e, ļoti izcilajām referenta darbām. Un paldies viņam par to, ka viņš efektīvi vadīja sarunu procesu no parlamenta puses. Vēlos pateikties arī ēnu referentiem un mm, padomas prezidentūrai par konstruktīvo darbu, pateicoties kam izdevās ļoti veiksmīgi un ātri noslēgt darbu pie šī faila. Um, Eiropas darba iestāde būs Eiropas Savienības uh, pirmā aģentūra uh, darba mobilitātes jomā, un tās izveidošana bija ļoti svarīga, jo 17 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu patreiz um, dzīvo vienā dalību valstī, bet strādā citā dalība valstī. Un Eiropas darba iestāde būs domā tieši viņiem, lai Eiropas Savienības darba mobilitātes normas tiktu piemērotas konsekventi un godīgi iestādei būs trīs vienlīdz svarīgi mērķi pirmkārt piekļuve informācijai un pakalpojumiem kas tiks nodrošināti uzņēmumiem un pilsoņiem kas pārvietojas pāri robežām viņiem ir jāzina savas tiesības un pienākumus karajā gadā, lai dalībvalsts pilda savus pienākumus, piemēram, nosūtīto darbinieku jomā un arī Eiris, eh, Eiropas eh, darbiet mobilitātes portāla iespējas eh, pienācīgi nodrošina saviem pilsoņiem otrkārt. Nacionālām darbiestādēm visa piekļuva, kas šajā jomā ir kompetents un darbosies, uh, lai cīnītos e, pret e, sociālo krāpšanu, nodrošinātu darbi ņēmēju tiesības efektīvāk nekā līdz šim. Mēs balstīsimies uz Eurojust un Europolu pieredzi, nacionāla eksperti e, tiks apvienoti vienā fórumā zem viena jumta, lai veicinātu informācijas apmaiņu un sadarbību. Neapšaubām tas dos ieguldījumu vienotas likumu piemērošanas kultūrai lai būtu efektīva informācijas apmaiņa, savstarpējā uzticība tikt vairota uzticēšanās. Dalībvalsts tiks arī mudinātas ciešāk sadarboties, īstenot vienots inspekcijas. Treškārt arī būs mediācijas fórums e, šajā iestādē strīdu gadījumā. Tiks veicināts dialogs, e, e, problēmas risināts ārpus tiesām, tādējādi veicinot strīdus gadījumu ātrāku un efektīvāku izskatīšanu. Es zinu, ka pirms diviem gadiem, kad mēs sākām runāt par Eiropas darba iestādes iespējamo izveidi, daži šaubījās par to, ko gan varētu dot jauna Eiropas aģentūras izveidi. Priekšlikums piedāvāja izveidot iestādi ar operatīviem e, E, e, uzdevumiem, kas tiktu ES līmenī īstenots, un tieši tas tagad arī ir noticis. Iestāde dos lielu praktisku pienesumu e, mobilitātes noteikumu piemērošanā efektīvākā un radīs iespējas godīgai darba spēku mobilitātei Eiropas saimnībā. Tiklīdz iestāde tiks izveidota, komisija būs gatava uh, spērt pirmos soļus, lai eh, iestāde varētu sākt darboties līdz šī gada rudenim. Un es arī ar prieku klausīšos jūsu eh, tagad sekojošajās debatēs. Paldies! Un tagad eh, dod vārdu Geijer kungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, godājumā komisāra Taisen, dargie kolēģi darba iestāde gādās par Eiropas eh, likumdošanas piemērošanu, efektīvāku Eiropas darba spēku mobilitāti, un tas ir labi. Tā būs turpmāka darba inspektora pirmā uh, iestāde, pie kuras vērsties, lai uh, nepieļautu darba algu un sociālu dempingu, eh, un arī uzņēmumiem tiks nodrošināta labākā aizsardzība pret negodīgu konkurenci. Bet, diemžēl, mums būs vēl jāgaida nedaudz, kamēr šī aģentūra spēs darboties. Un tomēr tas ir būtisks solis uz priekšu. Tomēr mēs būtu vēlējušies spēcīgākas kontrolas kompetences šai iestādē. Ļoti žēl, ka neizdevās sankcijas iespējas pret uh, E, sadarboties, neve, īstenot e, pret tādām dalībvalstīm, kas nevēlas sadarboties. Līdz šodienai nesaprotu, kā konservatīvie un liberāļi e, to nespēja saskatīt. Mēs ceram, ka strīdā par šīs darba iestādes atrašanās vietu turpmāk uh, būs eh, lielāka racionalitāte mūsu debatēs nekā tas ir bijis līdz šim. Un tagad Delī kundze uzstāsies. Mēs eh, vēlamies izveidot Eiropas eh, darba aģentūru, un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams šobrīd. Sociālā Eiropa eksistē tikai un vienīgi vārdos, realitātē tā vēl nav izveidota, vienreiz pietiek. Tāpēc eh, vienreiz par visām mums ir jāiestājas pret sociālo dempingu. Uh, Šī aģentūra palīdzēs ne tikai nosūtītajiem darbiniekiem, bet arī visiem tiem, kur ir devušies uz citu dalību valsts darba vajadzībās. Es uzskatu, ka e, šī aģentūra iestāsies par strādājošo tiesībām Eiropas Savienībā, jo atcerēsimies, ka Eiropas Savienībā vēl joprojām ir šķēršļi strādājošo brīvai pārvietošanai. Šī aģentūra veiks eh, darba inspekcijas visā Eiropas Savienības teritorijā, un, manuprāt, tas veicinās sociālās Eiropas izveidas pabeigšanu. Mums joprojām ir daudz vārdu, daudz likumdošanas tekstu par sociālo Eiropu, bet realitātē tas nedarbojas. Un es tiešām ceru, ka visi kolēģi balsos par šo tekstu ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Zambatska kungs, vienu minūti, Juri komitejas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze, dārgie kolēģi. Mēs atkal runājam par sociālo dempingu un darba darbinieku tiesībām. Tiek piedāvāts izveidot aģentūru, kas ierobežotu dalībvalstu kompetences, kas gan nav pieļaujams. Rietumēropas valstis nereti e, rīkojas īstenojot tikai savas intereses, neievērot austrumēropiešu intereses. Dalībvalstīs ir dažādas, e, dažādi, dažādi tautsaimniecības līdzek, e, līmeņi. To nedrīkstam atstāt bez ievērības šīs problēmas būtu jārisina, un aģentūrai būtu jāatrodas tur, kur vēl līdz šim nav aģentūras, piemēram, Bulgārijai. Bulgārija varētu būt laba uh, saimniece šai aģentūrai. Nākamais - Pāvēlkungs, Libe komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze! vēlos arī sveikt divus draugus, kas stāro šo debatu komisāras kundzi. Paldies par šo priekšlikumu un visu darbu, kas ir paveikts pēdējā gada gaitā. Es gribētu arī sveikt eh, Rumāņu prezidentūru ar to, ka mums ir izdevies šo, šīs sarunas pabeigt mazākā gada laikā. Eiropas darba iestādē būs ļoti svarīgs uzdevums, un komisāri jau pieminēja dažas problēmas, kuras tiks risinātas ar šīs iestādes radīšanu Vēlētos redzēt, ka šī iestāde atrastos Rumānijā, un mums ir argumenti par to. Rumānijā ir revisāls sistēma, kas darbojas, kas nodrošina caurspīdīgumu, kāda nav nevienās citās dalībvalstī. Mēs sniedzam visātrākās atbildes Eiropas Savienībai attiecībā uz pārobežu sadarbību vai datiem, kas attiecas uz darbinieku nosūtīšanu. Es domāju, tie ir argumenti, kas runā par labu Rumānijai. Uh, un kas garantē to, ka ja šī aģentūra atradīsies Rumānijā, tā spēs strādāt ļoti rezultatīvi, tāpat kā arī Rumānijas prezidentūra. Paldies! Solēkungs, Sīviešu tiesību komitejas vārdā. Paldies, prieksēdētājs kundze! And... Eiropas darba iestādes izveide nodrošinās eh, efektīvāku uh, darbinieku tiesību piemērošanu eh, to darbinieku interesēs, kas vēlas būt mobili pāri robežām. Tomēr eh, žēl, ka daži mūsu priekšlikumi nav tikuši ņemts vērā. Piemēram, ir arī eh, dzimuma vienlīdzība labāk jānodrošina, pirms tiek daudz gadu programmu budžeti sastādīti, ir ne tikai ar Eurostatu jāsadarbojas, e, vācot statistikas datu, bet arī ar dalībvalstīm. Visur jānodrošina dzimuma vienlīdzība un visbeidzot ne tikai mēs, e, mums vajadzētu noteikt par mērķi dzimumu līdzsvaru, bet jāgarantē tas e, visā šīs aģentūras darbībā. Tomēr mēs ceram, ka e, iestādes spēs darboties iespējami drīzāk un veikt efektīvu darbu. Un tagad politisko grupu vārdā. Vispirms Kāzas kungs pusotru minūti. Paldies, priekšsēdus kundze. Es gribu sveikt uh, referentu ar izcilo rezultātu, kas ir panākt šajā sasaukumā. Mēs esam spēruši būtisku soli, lai nodrošinātu taisnīgāku sociālāku Eiropu. Būtisks solis, lai Eiropas sociālās tiesības garantētu. Tas ir panākums e, arī vienotiem tirgum. Eiropas darba iestāde atbalstīs e, dalību valstu iestādes, lai cīnītos pret krāpšanām un negodīgu praksi un atvieglotu mūsu pilsoņiem mobilitāti. Tā arī veicinās sadarbību starp dalībvalstīm un spēkā esošās likumdošanas piemērošanu. Skaidri, taisnīgi noteikumi e, ir jāpiemēro spēcīgi. To var nodrošināt tikai e, ar labu sinerģiju un sadarbību starp e, dalībvalstu iestādēm. Sociālajiem partneriem arī šajā procesā piemitīs svarīga loma. Kā zinām, vienotais tirgus ir Eiropas projekta uh, eh, pašā kodolā. Mobilitāte Eiropas Savienībā ir realitāte, kur piedzīvojam un redzam ikdienas. Miljoniem mēs pilsoņi dzīvo un strādā uh, pār robežām, un tas ir arī apsveicami. Un tagad Pirīnska kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdas kundze, komisāras kundze. Eiropas darba iestādes izveide spēlēs būtisku lomu, lai nepieļautu darbspēku izmantošanu, eksploatāciju. Tas ir ļoti liels solis uz priekšu. Junkera kunga um, 2017. gada septembrā aicinājumam sekoja komisija. Uh, Eh, uzsākot darbu ši, pie eh, šīs iestādes izveides, un tagad jau esam īsā laikā nonākuši pie tā, ka tas kļūs par realitāti. Ir vitāli nozīmīgi, lai Eiropas sociālo tiesību pīlārs būtu ikdienas realitāte katram Eiropas pilsonim, neskatoties uz tās tā izcelsmi. Uh, tā ir jākļūst par uh, vādu motīvu arī Eiropas uzņēmēji konkurētspējas nodriešanai, sociālai partnerībai <clears throat> un uzņēmējiem uh, ir jābeidz īstermiņa domāšana, nedrīkst izmantot, eksploatēt darba spēku, ja mums jāceras par pamatiem uz kuriem ir savienība celta, uz kuriem pilsoņi uztic šai savienībai, tas viss spēs arī nodrošināt efektīvāku darba tirgu. Visbeidzot, grib mums visiem atgādināt, ka šoruden tiešām iestādēji jāsāk darboties un tās atklāšanai ir jākļūst par augsta profilu pasākumu. Mūsu mērķim ir jābūt patiesa sociāls Eiropas celsme, E, kurā pilsoņiem tiek nodrošināta cienīga, droša dzīve, darba vide, um, aizvien izaicināšākā globālās konkurences uh, kontekstā. Un es vēlos pateikties arī kolēģim Lēnērca kungam par lielisko darbu, kā arī komisijai, uh, Taisens kundzei un padomēji. Un visiem, kas ir devuši ieguldījumu šī panākuma sasniegšanā. Paldies, Hārkinas kundze, divas minūtes. Vēlos pateikties referentam par konstruktīvo pieeju, referentiem, ko likumdevējiem, līdzlikumdevējiem padomē un taisens kundze no komisijas punkts. Raugoties uz šo priekšlikumu sākotnē, man bija jautājumi par pievienoto vērtību, ko tās spētu dot un kā tas atsauksies uz Eiros platformu, bet tagad es uzskatu, ka tas Ehm, ehm, normatīvais akts, kas mums ir e, palīdzēs nodrošināt efektīvu Eiropas darba iestādi. Kādas problēmas tad risinās šī iestāde? Vai ar šo normatīvo aktu mēs šīs problēmas spēsim atrisināt? Darbinieku mobilitāte jau ir realitāte, bet e, laiku pa laikam rodas problēmas, kas potenciāli var apdraudēt pilsoņu uzticēšanos sistēmai, taisnīgumu un likuma varu. Tādēļ ir nepieciešama neatkarīga iestāde, kas stiprinās operatīvos sadarbību starp dalībvalstīm, eh, atvieglos eh, pārobežu strīdu risināšanu, padarīs to efektīvāku. Ticu, ka šis normatīvais akts, kāds tas ir tagad, šīs problēmas spēs risināt Eh, lai nodrošinātu ikdienas darba spēku mobilitāti. Tā ļauj eh, šo privileģiju baudīt visiem es pilsoņiem, uzlabojot sadarbību starp dalībvalstīm un uzlabojot uzticēšanos eh, sistēmai starp dalībvalstīm, starp pilsoņiem. Šī būs mana pēdējā runa šajā parlamentā un ļoti priecājos, ka varu sacīt, ka es arī devu ieguldījumu šī normatīvā akta tapšanā, kas veicinās darbinieku mobilitāti, tāpat arī gādājot, lai eh, dalībvalsts un uzņēmē varētu uzdrošināt uzticēties šai pils eh, sistēmai. Karī kundze, eh, gojas vārdā, pusotra minūte. Paldies, eh, priekšsēdētājs kundze, paldies arī referentam. Katru dienu Eiropā simtiem tūkstoši cilvēku saskarās ar neiedomājumiem darba apstākļiem, Viņiem nav nekādas tiesības, tikpat kā nekādas algas, kurš par viņiem iestājas. Sociālais dempings ir Eiropas iekšējā tirgus ēnas puse, un patiesībā tieši šī ēnas puse neveicina brīvas pārvietošanās labumu pilnīgu izmantošanu. Es uzskatu, ka firmas, kuras izmanto cilvēku spēļņas gūšanai, ir jāiznīcina ko mēs, tautas ievēlēti politiķi, varam demokrātiskā veidā viņiem dot. Tātad simtiem tūkstoši cilvēku dzīvo neiedomājamos apstākļos. Viņi grib, lai mēs sociālo dempingu apturētu ne tikai vārdos un uzlabotu viņu darba apstākļus, bet ko mēs Eiropas Savienības līmenī varam darīt? Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības iestāde, darba iestāde, bet uh, vai tiešām tā samazinās eh, birokrātiju un uzlabo šo cilvēku eh, dzīves apstākļus. Uh, Iedzīvotājiem nevajag papildus iestādes un aģentūras. Iedzīvotājiem vajag labāku iekšējā tirgus funkcionēšanu un labākus dzīves apstākļus. To atcerēsimies. Aukenas kundze, Vercela grupas vārdā vienu minūti. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, tiešām esmu priecīgi, ka beidzot mums būs Eiropas Savienības iestāde, Eiropas darba iestāde, kas eh, savā vēlā var tikt savā veidā var tikt uzskatīts par Europol darba tirgū. 14 miljoni eiropiešu strādā citā Eiropas Savienības dalību valstī. Viņi piedalās šīs citas valsts nodokļu sistēmas stiprināšanā un sociālajā dzīvē. Cilvēki ir ieradušies šajā valstī, lai strādātu un dzīvotu, un nevis lai ciestu. Līdz ar to attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju ir jābūt labākām. Uh, Atcerēsimies kaut vai šausminošo gadījumu e, Vācijā, kur 2000 filipīniešu šoferi strādāja un dzīvoja kā mūsdienu vērgi. Protams, e, mēs zaļo politiskā grupa vēlamies stiprināt Eiropas iedzīvotāju tiesības, īstenot savas pārvietošanās tiesības. Diemžēl mūsu e, grozījums attiecīgajā komitejā tika izbalsots. Paldies, saka priekšsēdētāji Papadakis kungs, nākamais vienu minūtu lūdzu. To soma epithēoris ergasijas στην Ελλάδα. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es uzskatu, ka e, darba iestādai vajadzētu iestāties par visu strādājošām tiesībām un joprojām sadarbība ar eh, valsts atbildīgajām iestādēm nevienmēr ir labākās raudzes. Darba inspekcijas dalību valstīs. Kāda būs viņu sadarbība ar Eiropas darba iestādi? Un eh, šīm mehānismu galvenais uzdevums ir uzlabot strādājošo pārvietošanās iespējas. Šeit ir izskanējis skaitlis eh, gandrīz miljons katru gadu Eiropieši dodas strādāt uz citu dalību valsti. Kādas ir šo strādājošo tiesības? Piemēram, Grieķijā visas politiskās partijas iestājas par šo strādājošo tiesībām, bet realitāte ir kāda. Šie noteikumi ir pret darba tirgus nosacījumiem un pret Eiropeisma garu. Paldies! Pusotra minūte Kozlovskas Rajevicas kundze nākamā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājas kundze, godātā komisārs kundze, dāmas un kungi. Mobilitāte ir viena no Eiropas iedzīvotāju pamatiesībām. Mēs atbalstam nosūtītos darbiniekus pāri robežām strādāt devušos, un bieži vien cilvēki citā valstī pavada gadus. Komisija jau kādu laiku ir e, runājusi par mobīlo strādājošo tiesībām, un mēs pieņēmām nosūtīto darbinieku regulu un vairākas direktīvas, arī sociālos jautājumus risinot. Un ir izveidot platformu dalību valstu sadarbībai, lai tieši apkarotu nelegālo darba tirgus e, vektors. Šobrīd ir ārkārtīgi daudz šaubu par to, kā šī sadarbība varēs notikt nākotnē, jo likuma dalību valstīs atšķirs. Līdz ar to es uzskatu, ka Eiropas darba iestādes iedibināšana varētu palīdzēt šo darbu koordinēt. Mums nepieciešama šāda iestāde, pilnīgi noteikti, bet šajās debatēs parādījās ideja, ka šo aģentūru vajadzētu uh, apgādāta ar ārkārtīgi spēcīgu uzraugošo un arī sodošo varu. Par ILO runājot, es esmu pret šīs organizācijas auditu bez Eiropas darba iestādes sadarbības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nekavējoties ieviest uzraudzību. Paldies! Nākamā viena minūte Breso kundze, lūdzu! Paldies! Eiropas um, darba iestādes izveidošana. To varam uzskatīt par mūsu sociāldemokrātu grupas panākumu, vienu no pēdējiem šajā pasaukumā un šajā parlamentā. Mēs jau gadiem esam iestājušies par labāku sociālā pilāra noteikumu īstenošanu eh, dzīvē. Mēs esam iestājušies par sociālāku Eiropu, un šīs darba iestādes izveida tiešām reāli uzlabos iedzīvot dar darbņēmēju dzīvi. Šī iestāde ir būtisks instruments, eh, lai nodrošinātu eh, kvalitatīvu uh, darbinieku pārvietošanos cīņā pret sociālo dempingu un cīņu pret eh, nelegālo darbu. Eiropas Savienības eh, darba iestāde ar parlamentu atbild, atbalstu eh, varēs saņemt arī adekvātu finansējumu. Paldies! Kalvēšam Bona kungs, lūdzu, vienu minūti. Gracias, señora presidenta, señora komisārija. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, vēlreiz eh, vēlējos pateikt, ka sociāli politiskie jautājumi ir tiešā mērā saistīti ar komisijas priekšlikumu. Komisija eh, pagājušā gada beigās nāca klajā ar ideju, ka mums eh, vajadzētu kaut kādā veidā sakārtot darba tirgus uzraudzību, un šādas iestādes eh, iedibināšana vēl patreizējā sasaukumā ir tikai un vienīgi apsveicama. Padomes darbs par sociālākas Eiropas izveidošanu ir apsveicams. Vēlētos pateikties referendam, vēlētos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies šajā darbā. Protams, ka mēs varējām varbūt mēģināt panākt vairāk, un tomēr tas ir pirmais solis, eh, lai nodrošinātu labāku sociālāku Eiropu izskaustu nelegālo darbu, nu vismaz to mēģinātu, un e, veidot labākas attiecības starp privāto un darba dzīvi. Nākamais Vandena Kendelārs kungs, e, pusotru minūti lūdzu. Paldies, e, prieksēdētājs kundze. Kolēģi, godīga kompetence starp pašmāju un iebraukušajiem strādājošajiem cilvēkiem Šis jautājums cilvēkus nodarbina. Par to mēs visi runājam bieži un iespējams pat katru dienu. Mēs it kā zinām, kas būtu jādara. Ir skaidrs, kāda ir juridiskā, kādas ir juridiskās plaisas, kāda ir cauruma likumdošanā. Visiem tas ir skaidrs, bet ko darīt, neviens tā īsti uz priekšu nevirza. Iekšējā tirgus adekvāta funkcionēšana no tā tikai vienīgi cieši pats nāk no rietumu Flandrijas un ir vairāk uzņēmumu, kuri burtiski raudādam lūdzas un saka politiķiem, ka nav adekvātu un kvalificētu strādājošo. Vienlaicīgi Eiropā ir miljoniem bezdarbnieku. Bet eh, pārvietošanās, strādājošo pārvietošanās nav adekvāti izveidota. Uh, vienmēr būs tādi, kur izmantos sistēmas trūkums, lai vairāk naudas iebāzt savā kabatā. Tā tas būs. Mums par to ir jāiestājas. Un uzskat, ka Eiropas darba iestāde varēs nodrošināt vismaz adekvātu un nasku datu apmaiņu starp dažādām dalību valstīm. Kolēģi, mēs šā sasaukuma sākumā mūsu vēlētājiem apsolījām uh, 3A plus kvalitātes sociālo pilāru. Vai mēs to esam izveidojuši? Komisāra Taisons kundze daudz ir darījusi, bet iedzīvotāji vēlas vēl vairāk. Nākamais balas kungs viena minūte, lūdzu. Merci, madame la, la prezidente. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātā komisārs kundze. Jā, protams, mēs atbalstam Eiropas darba iestādes izveidošanu, jo, kā jau šeit izska izskanēja, uh, Mēs nevaram e, šo situāciju sakārtot savādāk. Šobrīd viss ir vienas prātas par to, ka e, šodien cīņa pret e, krāpniecību un pret neadekvātu darba tirgu ir visu galvās un sirdīs bet mums ir nepieciešama tāda Eiropas darba iestāde, kas varēs sodīt pārkāpējus darba tirgu, jo patiesībā nacionālā līmenī šāda sistēmas ir, bet tam ir jābūt ne tikai administratīvam, bet arī krimināla likumā ierakstītam pārkāpumam. Jo šobrīd sociālā dempinga organizēšana notiek ķekarveidīgi un pāri robežām. Un es uzskatu, ka šie cilvēki personīgi un ne tikai viņu uzņēmumi ir jāsaprot sauc pie atbildības. Es uzskatu, ka vajadzētu ieviest Eiropas elektroniskās e, sociālās apdrošināšanas karti. Mēs to ierosinājām, bet neko nepanācām. Priekšsēdētāji mēģina pārtraukt runātāju, un tas viņai arī izdodas. Ulfskogs kundze, vienu minūtu lūdzu. Ulfskogs kundze, vienu minūtu lūdzu. Thank you. Paldies! Priekšsēdētais kundze, godātā komisārs kundze. Pagājušā gada maijā mēs vienojāmies par darbā nosūtīšanas direktīvu. Daudziem darba ņēmējiem un arī arotbiedrībām tā bija liela uzvara. Vienā un tajā pašā dalību valstī vienāda alga it visiem. Vai dalību valsts šo direktīvu adekvāti īsteno? Nezinu, to vēl redzēsim. Eiropas eh, darba iestāde būs šās direktīvas izpildes būtisks pužļa gabals, un komisijas eh, sadarba eh, veicināšanu starp dažādām dalību valstīm un starp dažādām sociālās apdrošināšanas sistēmām, bez, bez tādas ātras informācijas apmaiņas starp dalību valstīm tas neizdosies. Ikvienam darba ņēmējam Eiropas Savienībā ir jābūt pārliecinātam, ka uh, institūcijas, aģentūras, iestādes tiešām domā par cilvēku. Darba tirgus Eiropā ir jāizveido tiesisks un godīgs. Protams, ka mēs priekšsēdētāja pārtrauc runātāju. Paldies, paldies! Bet runātāji turpina, un tulki nevar saprast, kurš ko saka, jo runā divas sievietes. Paldies, un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Tā tad eh, ir troksnis šajā zālē, tāpēc eh, lūdzu tie, kuri runā Šoidrovs kundze pirmā, runājiet skaļi. Vienu minūti. Merci beaucoup, madame la présidente. Já bych chtěla nejprve poděkovat. A... Paldies! Es gribētu vispirms teikt lielu paldies komisārs kundzei un arī referentam Lēnas kungam. Es domāju, ka ļoti labs projekts ir izstrādāts un es nedomāju, ka vajag daudz jaunu aģentūru, bet šī kolēģija varētu palīdzēt risināt iekšējā tirgus darba problēmas. Un es Ceru, ka arī būs nodrošināta aizsardzība pret protekcijas pasākumiem, ko ievieš dažas valstis. Es tāpat uzskatu arī, ka nepieciešams tālāk ieviešot šo so projektu, eh, vajadzētu izvairīties no pārklāšanās eh, ar citu aģentūru aktivitātēm. Un dalību valstīm ir jādomā, ka būs arī iespēja cienīt šo kolēģiju. Paldies, kolēģi! Tomašičs kundze, lūdzu. Mikro, madame, Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Liels paldies, priekšādātājs kundze. Es atbalstu eh, strādājošo tiesības un sociālais, eh, sociālai apstākļi darba tirgu ir jāuzlabo. Daudzās vietās Eiropā ir lieli trūkumi un neraugoties uz labiem likumiem, tos ir grūti ievērot lielas birokrātijas dēļ. Administratīvas iestādes nenozīmē garantiju strādājošo tiesību ievērošanai, un jo lielāka birokrātija mums ir, jo sliktāka kļūst strādājošo aizsardzība. Es neatbalstu Eiropas darba iestādes izveidošanu, jo tā palielinās birokrātiju un ir jāuzlabo darbs neefektīvās darbību valstu iestādēs, un galu galā no šīs iestādes strādājošie nekādu labumu negūs. Koņevas kundze, lūdzu. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu. Eiropas darba iestāde, tas tā labi izklausās, bet ko mēs atbildēsim strādājošiem, kas nesaņem algu vai kam nav sociālās apdrošināšanas vai kas nav apdrošināti pret risku darba vietā, ir simti cilvēku, kas kļūst par melnā darba tirgus upuriem un kāds pamatojums ir jaunas iestādes izveidošanai, ja netiks nodrošināta kontrole un eh, sodi pārkāpumu gadījumā. Ir vajadzīgs spēks, kas pasargās strādājošos pret netaisnību. Uh, ir jābūt legāliem darba līgumiem, legālām darba attiecībām un ir jāizmanto arī krimināla vajāšanas iespējas pārkāpumu gadījumos. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšēdētāji! šī jaunā Eiropas darba iestāde varētu atstāt lielu iespaidu uz mobilitāti. Daudzi jau daudzus darba iestādes uzdevumus minēja Eiropas komisāri. Tā šī iestāde vāks datus, izvērtēs situāciju darba uh, tirgu, kontrolē situāciju darba, uh, dalību valstīs. Tie ir tikai nedaudzi uzdevumi, bet šī iestāde, tai būs arī jāvēršas pret protekcionismu. Un uh, par šīs iestādes efektivitāti vai potenciālu varēs spriest atkarībā no tā, cik efektīvi strādā